Un tagad šodienas pēdējais darbkārtības jautājums. Tas būs Žadokunga jautājums par Eiropas kredīta aģentūrām, eksporta kredīta aģentūrām un es došu vārdu Franciskai Kelērs kundzei. Lūdzu. Frau Keller, Dear Mikro, it's okay, yes. Dārgie kolēģi, Žado kunga vārdā, kurš ir referents un tomēr nevarēja ierasties, gribētu paust viņu viedokli. Godātais priekšsādātāji, dargie kolēģi, man ir liels prieks, ka šis parlaments rīt balsos par ziņojumu par pirmo komisijas ziņojumu par eksporta kredīta aktivitātēm dalību valstīs. Šis pašiniciatīvs ziņojums noslēdz darbu, kurš sākās pirms vairāk kā trim gadiem, un esmu ļoti uh, pateicīga visiem ēnreferentiem par sadarbību šajā garajā procesā. Vairāk kā pirms trim gadiem pie mums Inta komitejā parādījās šis it kā nevainīgais jautājums par eksportu skaidīt aģentūrām, kā OECD likumdošana tika pārņemta ES kontekstā. Uh, Tā mums bija jāizskata parastajā likumdošanas procedūrā īsi pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Tas bija laiks, kad parlaments vēl pārbaudīja savus jaunās pilnvaras un sāka apzināties savas pilnvaras un atbildību ne tikai pret pilsoņiem, bet, bet arī pret jauno līgumu un tā gara un burta pildīšanu. Tas bija arī laiks, kad uzsākās finanšu un ekonomikas krīze Eiropā un līdz ar to uh, daudz lielāks spiediens bija uz uh, valsts izdevumiem. Es kā uh, parlamenta referents jautāju, ko mēs zinām par uh, aģentūru darbu um, dalībvalstīs, kas tādā ar valsts līdzekļiem. Nav tā, ka es apšaubītu uh, šo aģentūru nepieciešamību, bet es vienkārši konstatēju, ka mēs ļoti maz zinām. Uh, es arī uh, nekonstatēju uh, uh, saikni starp uh, šīm aģentūrām un prasību Lisabonas līgumā, ka visas ārējās darbības uh, Eiropas Savienībā būtu jāveic uh, tā, kā tas ir noteikts 3. un 21. Uh, līguma pantā. Man bija pārsteigums, ka visi kolēģi Inta komitejā atbalstīja manu viedokli. Uh, Mums varbūt ir atšķirīgi viedokļi par tirzniecības politiku, bet uh, mēs joprojām esam uh, vienoti uh, par Lisbonas līguma prerogatīvām. Un tāpēc es uh, radu gandrīz vienbalsīgu atbalstu manai, manam piedāvājumam prasīt Eiropas komisijai ziņojumu par aģentūrām. Um, un, uh, lai mēs varētu vērtēt šo, šos jaunos noteikumus. Un šis jaunais ziņošanas pienākums uh, nosaka, ka komisija ir jāizvērtē, vai dalība valstis un to eksporta kredītu politikas uh, piemēro uh, principu, ka jāatbalsta Eiropas Savienības ārējie mērķi, proti cilvēktiesību demokrātijas veicināšana un tūkstošgads attīstības mērķu sasniegšana. Komisija izrādījās ļoti uh, vērtīga, no, norādot mūsu eh, vēlmes eh, padomēji. Un ziņojums, par ko arī būs balsojums, izvērtē pirmo komisijas ziņojumu par dalību valstu ziņojumiem par eksporta kredīta aģentūru aktivitātēm 2011. gadā. Jāatzīst, ka šis ir pats šī procesa sākums. Dalību valstīm ir eh, sarežģīti uh, ziņot pilnvērtīgi par šādiem nefinanciāliem jautājumiem, norādot, kā viņi sev finansējumu izmanto, lai veicinātu demokrātiju un cilvēktiesības. Un tāpēc ziņojumā mēs izsakām ieteikums, kā šādu ziņojumus varētu sastādīt nākotnē, lai komisija varētu labāk izvērtēt šos ziņojumus. Nākamais uh, dalībvalsts ziņojums noteikti būs uh, labāki, un um, tāpēc gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas šajā sasaukumā strādāja kopā, lai nodrošinātu, ka Eiropa nākotnē nākoto, rīkotos vienotāk demokrātijas un cilvēktiesību jomā. Paldies, kolēģis kundze. Ferēras kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātājiem Mēs, ko piedzīvojām šādu kapitalismu, globalismu, vidi, mēs redzam, ka visi kļūst arvien atkarīgāk viens no otrē ekonomiskā ziņā. Te tiek sagatavot arvien jaunāki noteikumi par dažādu veidu ražošanu un arī eksporta darbībām. Un tādā veidā tieši tiek pastiprināts atšķirības starp dienvidiem un ziemeļiem un dažādiem reģioniem un ekonomikas blokiem. Eiropas Savienība ir ļoti heterogēna vide. Un uh, Šāda veidā rīcības jebkurā gadījumā vienmēr noredz, norāda uz šādiem mm, sadrumstalot Eiropas starpā. Un arī, ka mēs nenodrošinām attīstības mērķus, arī ko iepriekš esam noskatījumies konkurences kapitālismā mēs redzam, ka īstenībā tas ir tikai tāds mūžīgais aizbildinājums, kas pats ir mīts, un uz tā pamata tikai tiek ar vien sakropļotāka konkurence, un arī vājākās ražošanas sistēmas tiek pilnībā sagrautas. Magvins kundze, lūdzu, komisāri, jums vārds. Paldies priekšsādātājiem. Godātie deputāti, komisāri de Guhta vārdā vēlos pateikties referentam un ko pārstāvšanai Kellers kundze par jūsu sagatavotu interesanto paša eh, iniciatīvu ziņojumu. Globāla ekonomiskā krīze uzskatām ir pierādījusi, cik būtiski nodrošināt, protams, un nepieciešamu finansējumu tiesniecības plūsmām. Eksports, protams, ir viens no galvenajiem instrumentiem, kādā veidā mēs varam aizsargāt arī Eiropas eksportētāju interesi, tad šis finansējums eksportam. Uh, Tas vienkārši ir jāpiešķir tādā veidā, kas ir caurskatāms, un lai būtu skaidrs, zinām, uzstādītie mērķi un sasniegta rezultāti. Tas ir skaidri atrunāts 12, 1233. regulā no 2011. gada, kur ir skaidri atrunāt arī šeit uzteiktītie noteikumi. Šī regula skaidri nosaka kārtību, un te ir arī vairāk arī mūsu aktuālie komentāri. Mēs piekrītam ziņojuma atzinumam, kā dalībvalstis it gan atklājušas savu operatīvo ziņojumu par eksportiem, eksporta apjomām, kas ir noteikts 1233. regulā, bet nepilnīgi tad, tad tas ir jānodrošina. Tieši tādēļ Eiropas komisija uzskata, ka arī 21. pantā noteiktajā kārtībā ir jānodrošina šāda informācija. Un te īpaši jāskatās arī uz kāda veida informāciju tā būtu. Mēs turpmāk izanalizēsim un skatīsimies, kā mēs varam noskaidrot, vai regula tiek precīzi ievērota. Un lai mēs varētu tam visam arī izsekot. Eiropas komisija arī vēlētos izmantot šo iespēju, lai pateiktos jums par atbalstu, lai nodrošinātu arī mūsu ciešāku sadarbību ar jaunajām attīstības valstīm arī skaidri saskaņot mūsu eksporta politiku, kredītu politiku. Ķīna, Brazīlija, Indija, tās kļūst arī par būtiskajām eksporta valstīm. Tieši sarīgākais ar viņiem ir izsnāt dialogu. Komisārs de Gohs arī, protams, visu, par visu attīstību jums arī ziņos turpmāk. Paldies! Paldies eh, jums, cienītā komisārs kundze, līdz to esam pabeigšu pēdējās arī debgatīt punktu šodien, kas bija paredzēts. Pašautām balsošana būs rītdien 12. Tagad arī sēdz pārtraukums un darbu atsāksim otrdien, 2. jūlijā 8.30. Jums arī pieejama darba kārtība Eiropas.